Tātad mēs negrozam mūsu darba kārtību un uzreiz ķersimies klāt pirmajam punktam darba kārtībā, un tas ir padomas un komisijas paziņojumi par sagatavošanos Eiropadomes sanāksmei. Dodu vārdu Giorī eh, kundzei, kas izteiksies padomas vārdā. Grācies, President. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji kungs, Barozo kungs, godāmie deputāti! Šodien es pēdējo reizi stājos parlamenta priekšā padomas vārdā plenārsesijā. Janvārī mēs solījām, ka eh, mūsu prezidentūra būs draudzīga parlamentam. Es eh, apzinos, kādas ir Lisabonas līguma sekas, un mēs saprotam, ka cieši sadarbība. Liberi andare, ma non di disturbare l'aula. Sarebbe... Deputāti, jūs varat doties ārā no zāles, bet lūdzu netraucējiet plenāru sesiju. Būtu daudz atbildīgāk, ja jūs paliktu zālē, ņemot vērā, ka šis izskatāmais jautājums ir ļoti nozīmīgs. Apzinoties Lisabonas līguma sekas, mēs sapratām, ka cieša sadarbība ar Eiropas parlamentu un tās deputātiem būs izšķiroša, lai nu, jebkura turpmākā prezidentūra varētu veiksmīgi darboties. Eiropas pilsoņi gaida rezultātus no Eiropas Savienības un nenošķēra parlamentu komisiju un padomi. Un šim pilsonim ir taisnība. Mūsu pienākumi ir kopīgi, un tieši tādi būs arī mūsu rezultāti vai arī izgāšanās. Šī Eiropadome būs Ungārijas prezidentūras beigas, tieši tāpēc Tas ir ļoti labs, tā ir ļoti laba iespēja runāt par vairākiem dosie, pie kuriem esam strādājuši sadarbībā ar Eiropas parlamentu. Sākšu ar ekonomisko politiku. Mēs eh, noveidzām pirmo eiro semestrī. Vienā politikas ciklā ir apvienoti divi ekonomikas atvesļošanas spārni ekonomiskā stabilitāte, kas ir balstīta uz fiskālo stabilitāti, uz dažādām konverģences programmām, kā arī struktūrālas reformas gudrai, sociāli iekļaujošai un darba vietu radošai izaugsmai. Pateicoties uh, labajai sadarbībai ar komisiju, padomi un dalību valstīm, pateicoties dažādām rekomendācijām, pirmais uh, semestris ilga tieši vienu semestri un vienu dienu ilgāk. Mēs vēlamies apstiprināt uh, to, ko iekļaus savas eh, dalībvalstīs nacionālajos lēmumos par budžetu un struktūra reformām. Man ir jāsaka, ka pat eh, trialoga sarunās mēs iekļāvām atsauci uz eiro semestri, tā lai Eiropas parlaments eh, tiktu informēts par jaunākajiem notikumiem. Attiecībā uz Eiro plus paktu lielākā daļa no dalību valstīm, kas tajā piedalījās, iesniedza vairākus pienākumus, kas aptver mm, simts atšķirīgus pasākumus. Šīs apņemšanās norāda uz labu solī pakta mērķu sasniegšanas uh, virzienā, un tagad tas viss ir jāizteno nacionālajā līmenī. Taču ambīcijas un uh, šo apņemšanos precizitāte nav vienāda. Uh, Nākamajos posmos dalībvalstīm ir jānodrošina daudz plašāki apmēri un konkrētāka pieeja. Tagad es runāšu par sešiem likumdošanas priekšlikumiem par ekonomisko pārvaldību, ko sauc par sešu mm, pasākumu paketī mūsu žargonā. Es eh, nevēlos eh, iedziļināties detaļās, jo mēs spriedīsim par šo jautājumu atsevišķi. Es vēlētos atgādināt, ka Ungārijas prezidentūra ir saņēmusi mandātu no Eiropas padomes panākt politisko vienošanos ar Eiropas parlamentu līdz jūnija beigām. Pēc eh, šīs pieejas pieņemšanas martā mēs uzreiz sākām strādāt un iesaistījāmies eh, ciešā dialogā ar parlamentu un komisiju. Trīs institūcijas ir paveikušas ļoti lielu darbu. Eiropas parlamenta sākotnējā nostāja nāca kopā ar apmēram diviem tūkstošiem grozījumu. Tagad mums ir izdevies šos eh, daudzos jautājumus samazināt līdz vienam lielam jautājumam un dažiem tehniskiem jautājumiem. Personīgi esmu pārliecināta, ka šis teksts ir spēcīgāks un piemērotāks nākamo krīžu novēršanā. Mēs informēsim Eiropadomes priekšsēdētāju, tādējādi sniedzot atskaites tai iestādē, kas mums deva uzdevumu Es personīgi esmu bijusi iesaistīta ļoti interesantās sarunās ar daudziem šī parlamenta deputātiem. Es vēlētos sirsnīgi pateikties jums par šo pieredzi. Tā kā mēs esam parlamentam draudzīga prezidentūrā, mēs ceram, ka šie rezultāti netiks eh, velti iztērēti. Finanšu tirgi, Eiropas uzņēmējdarbība un pats eh, svarīgākais mūsu Eiropas pilsoņi sagaida, lai mēs izrādītu atbildīgumu, izņēm, um, izlēmību un lai darītu visu, lai stātos pretī mūsu parādiem un arī lielākajiem šķēršļiem ekonomikā. Tagad pievērsīšos uh, tieslietām un iekšlietām. Eiropadome spriedīs par strateģiskiem jautājumiem, kas ir saistīti ar patvērumu, migrāciju un Schengenu izmantojot uh, Tieslietu un iekšlietu padomes 9. jūnijā pieņemtos secinājumus. Ņemot vērā nesenos notikumus, Eiropadome apspriedīs idejas un sniegs uh, vairāk uh, politisku vadlīniju un sadarbības Schengens zonā. Tāpat arī tiks apspriestas idejas par iespējamiem drošības mehānismiem. Taču es vēlētos uzsvērt, ka Schengenes zonas labai darbībai ir vajadzīgs tas, ka dalībvalstis īsteno noteikumus un viena uz otru paļaujas. Tāpat arī ir jāvienojas par efektīvu un aktualizētu kontrolas un izvērtējumu sistēmu. Tagad pievērsīšos e, personu brīvai kustībai. Tas ir iekļauts e, citā Schengenas akī komunitēra sadaļā, taču ir jāatcerās par ciešo saikni starp šiem jautājumiem. Dalībvalstis to ļoti labi apzinās un tāpēc vēlas saglabāt lielākos Eiropas integrācijas sasniegumus. Šengens loģika ir palikusi negrozīta, un tieši efektīva pārvaldība ļaus turpināt eh, ceļošanu bez pārbaudēm Šengenas zonā. Kā jūs zināt, ir notikušas sarunas arī par Frontex eh, grozījumiem. Frontex ir ļoti svarīgs rīks mūsu ārējo robežu kontrolē. Prezentūra apsveic nesenās trilogu sanāksmes pozitīvos rezultātus. Šajā pēcpusdienā dalībvalstis apspriež šos rezultātus, un mēs esam pietiekami optimistiski. Mēs uzskatām, ka varēs, tās varēs vienoties laikā pirms Eiropadomes. Mēs esam saskārušies ar ļoti uh, lielām problēmām Eiropas patvēruma politikā. Uh, Tieši tāpēc ir svarīgi, lai kopējā Eiropas patvērums sistēma tiktu pabeigta līdz 2012. gadam, balstoties uz augstiem aizsardzības standartiem kopā ar godīgām un efektīvām procedūrām, lai varētu nodrošināt ātru patvēruma pietiekumu izskatīšanu un eh, sistēmas ilgspējīgumu. Eiropa padome arī pārskatīs, eh, kāds progress ir panākts sagatavojot plānu uh, migrācijas plūsmu un bēgļu plūsmu pārvaldībai. Uh, ir jānodrošina, lai mēs vērstos pret eh, neregulāras migrācijas galvenajiem cēloņiem. Tieši tāpēc ir jāveido partnerības ar dienvidu eh, kaimiņu valstu. Kaimiņu valstīm. Tieši tāpēc ir jānodrošina dialogs par migrāciju, mobilitāti un drošību, jo tas dos eh, jūtamus iegūmus gan šīm valstīm, gan arī Eiropas Savienībai. Tagad par Horvātiju. Uh, Iestāšanās sarunu pabeigšana ar Horvātiju tika uzskatīta par vienu no galvenajām prioritātēm mūsu prezidentūrā. Ņemot vērā lielos pūliņus, ko ir ielikusi Horvātija komisija, kā arī Ungāris prezidentūra, ar parlamentu atbalstu, par ko, protams, mums ir jāpateicās, Eiropā dome aicinās pabeigt e, iestāšanās sarunas ar Horvātiju līdz e, šī gada jūnija beigām. Iestāšanās līguma parakstīšana ir paredzēta līdz šī gada beigām. Šī attīstība nodrošina jaunus signālus Eiropas perspektīvā Rietumbalkānu reģionā. Eiropa padoma atgriezīsies pie šī jautājuma 2011. gada decembra sanāksmē. Tieši tāpēc mēs apsveicam to, ka ģenerālis Mladičs ir arestēts un aizvests uz Hāgu. Serbija ir spērusi lielu soli pretī iestājai Eiropas Savienībā. Teikt par eh, dienvidu kaimiņu attiecībām. Eiropadome visticamāk pieņems jaunu pieeju attiecībām ar Eiropas Savienības kaimiņu valstīm, par ko notika vienošanās pirmdienas ārlietu padomē. Ņemot vērā nozīmīgos notikumus, Eiropadome pieņems deklarāciju par nesenajiem notikumiem šajā reģionā. <clears throat> Vēlētos jūs informēt arī, ka Eiropadome nozīmēs Mario Draghi par nākamo Eiropas centrālās bankas priekšsēdētāju un eh, parlaments arī, protams, par to balsos. Eiropadome visticamāk arī apstiprinās Eiropas stratēģiju Donavas reģionam un Eiropas eh, ietveru nacionālajām Romu integrācijas stratēģijām, tādējādi realizējot vēl divas Ungārijas prior prezidentūras prioritātes. Donavas stratēģija ir eh, liela iespēja visam reģionam, kas nodrošina daudzveidību dalībvalstu vidū un sveic mūsu vidū trešās valstis Rietumu Balkānos. Romu stratēģiju ietvers ļaus pirmo reizi nodrošināt iespējas eh, ne tikai Romu cilvēkiem, bet arī visiem mums. Īpaši es vēlētos pateikties parlamentām par to, ka ir sagatavots tik izcils ziņojums par šo tematu. Tas bija ļoti labs pamats mūsu darbām padomē. Eiropa tādējādi parādīs, ka tā izsakoties Orbana vārdiem, e, ka tai ir arī sirds, ne tikai smadzenes. Priekšsēdētāja kungs, e, komisijas pārstāja kungs, e, godāmie deputāti, Ungārijas prezidentūra izvēlējās kā savu moto vārdus spēcīga Eiropa. Buzekungs nesen teica, pēc Ungārijas prezidentūras Eiropa būs spēcīgāka un labāka. Es vēlētos šos vārdus atkārtot. Eh, paldies! Vēlreiz sirsnīgi pateicos par sadarbību šo eh, pēdējo sešu mēnešu laikā. Paldies! Paldies par šiem komentāriem! Gerija kundze. Un tagad lūdzu komisārs Barozā, priekšsēdētē. Ministra Gerija, cienījamie deputāti. Šonadēļ Eiropadome izskatīs ļoti nopietnu darba kārtību ministra Gari, Ungārijas prezidentūras vārdā, un vēlos, protams, pateikties viņai par to, ko viņi ir izdarījuši šo mēnešu laikā. Viņa pastāstīja, kāda būs darba kārtīga vispārīgi, un es, protams, pievērsīšos atsevišķiem īpaši svarīgiem punktiem. Pirmkārt, pirmkārt runāt par Eiropas Savienības padomi, varu uzsvērt pašus būtiskākos punktus – no Eiropas komisijas puses un pastāstīšu arī, kāda ir mūsu nostāja. Nobeigumā runāšu arī par Grieķiju. Pirmkārt, ir tas, ka Eiropas Savienības padomes sanāksmē tiks spērti svarīgi soļi, lai pārliecinātu to, pārliecinātos par to, lai mūsu ekonomikas uh, struktūrēšana būtu efektīvākā un konsekventāka. Pirmam kārtām mums ir ekonomikas pārvaldības dokumentu pakete. Vēlos pateikties parlamentam par milzīgu darbu, ko jūs esat ieguldījuši, un, protams, arī par jūsu ambiciozu pieeju. Vēlāk pēcpusdienā būs komisārs Rēns arī klāt, kas paudīs mūsu detalizēto nostāju par šiem ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem. Šobrīd es varu teikt, ka nebūs viegli valdībām nonākt pie kopsaucēja. Es varu teikt, ka šobrīd mēs cenšamies risināt krīzi eh, kompleksā veidā. Un nav nemaz tik viegli paskaidrot mūsu iedzīvotājiem, ka tajā brīdī, kad mēs reaģējam uz izaicinājumiem, kas ir radušies krīzes rezultātā, un tad mēs nevaram vienoties par pamatlietām, par to, kā mēs varam reaģēt uz šo krīzi. Tāpēc es ceru, ka vienošanās par šo dokumentu paketi palīdzēs mums izmantot efektīvus mehānismus Eiropas Savienības līmenī un varēsim izvairīties no tā, lai nākotnē valstīm rastos uh, budžeta trūkumi, budžeta deficīti, kurus nebūtu iespējams finansēt. Un skaidrs, ka labāk ir profilakse nekā ārstēšana, tāpēc loģiski būtu jau tagad rīkoties tā, lai mums būtu skaidrs plāns, ko darīt, ja atkal rastos Eh, neparedzama situācija. Komisija 7. jūlijā nāca klajā ar savu priekšlikumu, un kā jūs zināt, šī ir pirmā reize, kad mēs eh, rīkojamies Eiropas Savienības līmenī tieši šādā veidā. Komisija ļoti rūpīgi analizēja situāciju, un šeit komisija analizēja dalību valstu plānus, kā tiek plānots radīt jaunas darba vietas un nodrošināt ilgspējīgu ekonomikas attīstību, kā var reaģēt uz izaicinājumiem, kas, šob, izaicinājumiem, kas šobrīd ir spēkā. Komisija daudzos gadījumos nāk klajā ar diezgan intensīvām rekomendācijām, bet esam, protams, ļoti gandarīti par to, ka neatsakāmies no diezgan ambicioziem plāniem. Mēs noteikti negribētu, lai ekonomikas politika tika veidota riskanti. Nebūtu loģiski parakstīt uh, pārvaldības paketi, ja joprojām nav skaidrības par metodoloģiju. Un šis jauns politikas veidošanas veids ir arī aicinājums panākt kolektīvu atbildību, jo Eiropas ekonomika, protams, ir kas labāks nekā vienkārši 27 valstu ekonomikas summa. Eiropas Savienības padome plāno arī atbalstīt grozījumus pamatlīgumos tā, lai stabilitātes mehānisms varētu sākt strādāt 2013. gadā un palīdzēt dalību valstīm, kas nonākusi šobrīd finanšu grūtībās. Ņemot vērā, ka Mums ir iespēja tagad izmantot uh, finanšu resursus, ko varam piedāvāt kā aizdevumu, tad, protams, mēs pieprasīsim no valstīm, kas izmanto šo mehānismu, lai pretī būtu skaidra, ilgspējīga politika. Kad komisija nāca klajā ar ikgadējo izaugsmes pārskatu, tad mēs sapratām, ka tas ir veids, kā mēs varam uh, investīciju fondu izmantot visveiksmīgāk. Sākotnēji šāds pārskats tika kritizēts, taču šobrīd tika lemts par to, ka ir nepieciešams paaugstināt efektīvo uh, investīciju kapacitāti. Ekonomikas pārvaldības dokumentu pakete ir iekļauti gan pārvaldības, gan stabilitātes instrumenti, un tas ir veids, kā mēs varam parādīt, ka Eiropa tiešām ir mācījusies no krīzes un ir gatava spērt saprātīgus soļus. Mūsu mērķis, protams, ir panākt, cilk, panākt ilgspējīgus rezultātus pilnīgi visās jomās. Lai izvairītos no ekonomikas krīzēm nākotnē un lai iziet no šīs ekonomikas krīzes, katram sektoram ir jāiegulda savs darbs. Komisija nāks klajā ar oficiālu uh, likumdošanas priekšlikumu Un šajā priekšlikumā būs trīs mērķi. Pirmam kārtam izvairīties no uh, iekšējā tirgus fragmentācijas finanšu pakāpojumu jomā. Un tas prasīs nopietnus pasākumus. Otrkārt ir finanšu nodoklis, kas savukārt būtu tāds apturošs mehānisms, lai uh, nebūtu vēlmes nodoties tīri spekulatīviem riskiem. Un ir ļoti svarīgi arī pateikt, ka uh, šis būs godīgs veids, kā mēs varam pārdalīt krīzes seku nastu un izvairīties no papildu krīzēm. Mūsuprāt, pagaidām tiek maksātas joprojām pārāk lielas prēmijas banku vadītājiem. Un mēs varam konstatēt, ka joprojām banku sektorā ir pārāk liela peļņa, un līdz ar to arī viņiem ir jāmaksā par to, ko viņi ir sastrādājuši. Otrais pasākumu aspekts ir saistīts ar migrāciju. Migrācija tīpaši pēdējos mēnešos, tīpaši jau pēdējās dienās ir kļuvusi par īpašu karstu jautājumu. Maijā man bija iespēja runāt par komisijas migrācijas dokumentu paketi, kas izvirza politiskos mērķus tā, lai Eiropas Savienība un katra dalība valsts atsevišķi varētu risināt migrācijas jautājumus drošā vidē. Migrācija ir ļoti nopietnas jautājums, to mēs visi saprotam. Mēlos teikt, ka komisija nekādā gadījumā neplāno atteikties no Schengenas principu piemērošanas. Es domāju, ka drīzāk mēs panāksim tieši pretējo. Ja mums būs šī Eiropas pieeja, tad migrācijas un brīvās pārvietošanas principi tiks pilnībā saglabāti. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienībai, Savienības dalību valstīm būtu visas iespējas pilnībā uzticēties me šiem mehānismiem. Kā tas notiks? Pirmām kārtām tiks stiprināta Frontex aģentūra, kas rūpējas arī par mūsu robežu aizsargāšanu. Redzēsim arī, kādu garantiju sistēmu mēs varam izveidot, kāda lēmuma būtu jāpieņem Eiropas Savienības līmenī. Ja rodas nopietna situācija un kad uz mūsu ārējām robežām tiek izdarīts milzīgs spiediens un attiecīgi dalību valsts savukārt netiek galā ar uzdevumu kontrolēt savu robežu. Un, protams, ka šādiem lēmumiem ir jāņem, jābūt pieņemtiem Eiropas Savienības līmenī tā, lai dalību valstīm nevajadzētu būt vienām pašām šajā grūtajā situācijā. Skaidrs, ka situācija ir kritiska un atsevišķos gadījumos varēs, varēs pieteikt uh, iekšējo kontroli uz iekšējām robežām, bet tikai atsevišķos gadījumos ir ļoti svarīgi, lai sistēmas, migrācijas sistēmas Eiropas dimensija kļūt ar vienu stiprinātāk. Un tas nozīmē, ka dalību valstis ar saviem lēmumiem migrācijas jomā vairs netiks atstātas vienatnē, un tas ir veiksmīgs solis uz priekšu. Migrācijas dokumentu pakete tiks papildināta ar uh, patvērumā dokumentu paketi, jo daudzi uh, pieprasa Eiropas Savienībā patvērumu un uh, Būs arī konkrēti priekšlikumi, komisija nāks klājā ar priekšlikumiem attiecībā uz minimāliem standartiem, kā var piešķirt patvēruma meklētāja vai arī bēgļa statusu. Un Eiropas komisija atbalsta to, lai šie dokumenti tiktu virzīti pa likumdošanas ceļu pēc iespējas ātrāk. Padome runās arī par to, kā mēs varam risināt situāciju uh, sadarbībā ar valstīm uh, vidusjūras dienvidu daļā. Mums ir ļoti svarīgi, lai vidusjūras uh, dienvidu daļas valstis varētu virzīties pa demokrātijas ceļu. Vēl viens svarīgs aspekts ir komisijas rekomendācija, lai Horvātija kļuvu par, kļūtu par 28. Eiropas Savienības dalību valsti, ceram, ka jau 2013. gada jūlijā un es ceru, ka pavisam drīz mēs varēsim slēgt mm, pēdējās atlikušās sadaļas uh, Horvātijas iestāšanas sarunās. Tagad par Grieķiju. Protams, ja mēs sanākam visi kopā, mēs varēsim visaugstākā līmenī runāt arī par šo karsto jautājumu par Grieķiju. Daudziem ir atšķirīgi viedokļi, bet es skaidri zinu, uh, ka Grieķijas jautājums ir jārisina pēc iespējas ātrāk visas Eiropas Savienības stabilitātei. Ne jau tikai finanšu stabilitātei, bet arī sociālajai stabilitātei un arī politiskās gribas kontekstā visā Eiropas Savienībā. Uh, pagājušā, pagājušajā vakarā, uh, vakar vakarā uh, Grieķijas valdība nobalsoja pār finanšu pakalpojumu, finanšu uh, pasākumu paketi, par ko viņi vienojas ar Starptautisko valūtas fondu un Eiropas Savienības aizdevējiem. Jo jāpasaka absolūti skaidri, aps, eh, alternatīvu nav. Plānam ir jābūt, plāns ir jāīsteno un viss, un nav citu variantu. Mēs saprotam, ka Grieķija šobrīd ļoti grūti iet, un tas, ko es gribu pateikt, Grieķiem ir tas, ka Ja viņi rīkosies, tad arī Eiropa rīkosies. Ja viņi atteiksies no rīcības, tad mēs arī nevarēsim pildīt savu daļu reformu paketē un nevarēsim palīdzēt Grieķijai atkopties un atgriezties uz izaugsmes ceļa. Vienīgais, ko viņi var šobrīd darīt, ir piekrist un doties uz priekšu. Jāsaprot, ka ir ārkārtīgi svarīgi jau tagad skaidri un gaiši pateikt, ka ir jākontrolē deficīts Eiropa, uh, eh, Grieķijas ekonomikā. Uh, nedrīkst pieļaut deficītus, jo ir vajadzīga izaugsme. Ir ļoti svarīgi, lai Grieķijas iedzīvotāji saprastu, ka šajos ārkārtīgi sarežģītajos apstākļos ir jāpanāk nacionālais konsens. Un es nevaru teikt, ka tā ir tāda partizāna politika, nē. Ir ļoti svarīgi, lai Grieķijas tauta varētu vienoties tā, lai viņi būtu uh, varētu uzticēties tirgus dalībniekiem un savai valdībai. Pirmdienas vakarā man bija iespēja tikties ar ministru Papandēlu un tika runāts arī par to, kā mēs varam izmantot Eiropas struktūru, struktūru fondus. Grieķijai ir potenciāls iespējas izmantot struktūru fondus, kohēzijas politikas fondus diezgan lielā mērā, taču viņa absorpcijas kapacitāte šobrīd ļoti ierobežota. Ir jāsaprot, ka struktūra fondi ir izmantojami, lai uzlabotu nodarbinātību un uh, cits ekonomikas aspektu. Šobrīd var izmantot tehnisko palīdzību tā, lai koncentrētos tieši uz jaunajām darba vietām. Varu šobrīd teikt, ka Grieķi jau iziet no šīs ārkārtas situācijas. Ar Eiropas Savienības padomis, protams, runāšu par to, ko mēs varam darīt Grieķijas labā, kā mēs varam šo situāciju risināt. Mums ir rīcības plāns, un es domāju, ka ir jāuzsver, lai pilnīgi visi varētu piedalīties. No dažādām dalību valstīm var nākt tehniskā palīdzība. Šobrīd Grieķijas valdība ir gatava iesaistīties šajā darbā un iet pa šo ceļu. Un skaidrs, ka jebkāda veida palīdzība uh, nāk ar nosacījumu, ka ir jābūt paralēli reformām. Šobrīd Grieķijas reformu plāns prasīs no tautas diezgan lielu piepūli. Un Grieķijas iedzīvotājiem tas ir arī signāls, ka, protams, mums nāksies nest upurus, mums nāksies ierobežot sevi, bet nākotnē ir gaidām perspektīva. Nākotnē uh, ir iespēja atkopties un, un reāli panākt izaugsmi. Skaidrs, ka būs jāgriež budžets, bet budžets ir jāgriež ar mērķi uzlabot situāciju, un ja cilvēki to saprot, viņi gal galā varēs arī sasniegt šo mērķi. Paldies! Grazie, prezidente Barroso. Paldies, Barozo kungs! Tagad došu vārdu runātājiem no politiskām grupām. Pirmais būs Dola kungs uz piecām minūtēm. Priekšsēdētāji, komisijas prezidenta, padomas priekšsēdētāji, Georgija kundze, daži vārdi jums. Paldies par jūsu darbu, par pieeju un par to ilgo laiku, ko jūs veltījāt darbam kopā ar parlamentu. Liels paldies! Mēs aplaudējam, bet skaidrs jau bija tas, ka rezultāts būs labs, jo mēs viņu savā grupā parlamentā apmācījām. Pašlaik eh, ir tāds ārkārtīgi sarežģīts brīdis, ir lielas gaidas no tautas puses mūsu valstīs un eh, tiek prasīti lēmumi par eiro no valstu līderiem. Tas pats attiecas arī uz ekonomikas pārvaldību. Uh, It īpaši šāda situācija smaga ir dažās valstīs, Grieķijā piemēram, kur cilvēki ir ārkārtīgi uztraukušies par savu un savu bērnu nākotni. Es gribētu izmantot šo iespēju, izteikt trīs aicinājumus Grieķu draudiem, draugiem. Pirmkārt, mēs izsakām savu solidaritāti un daram visu Eiropā, lai palīdzētu viņiem izkļūt no šīs grūtās situācijas. Mēs gribam būt solidāri un mēs gribam uzņemties atbildību Un īpaši uzsver šeit ir uz atbildību. Otkārt, situācija, kurā viņi ir nonākuši, ir notikusi tāpēc, ka viņi jau daudzus gadus tērē vairāk nekā nopelna, un tas būtu svarīgi atzīt arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Būtu jāskatās uz reālo situāciju tāda, kāda tā ir, Un treškārt, Eiropa var palīdzēt Grieķijai tikai tad, vai arī kādai citai valstī līdzīgā situācijā, ja tiek darīts viss, lai atjaunotu ilgspējīgu ekonomikas un finanšu situāciju. Protams, būs nepieciešami upuri, bet ilgtermiņā tas novedīs pie pozitīvām izmaiņām. Un vēl ir jāsaka, šeit es gribu atgriezties pie piemēra, ko pie Latvijas piemēra, kas pirms dažiem gadiem bija ekonomikas sabrukuma priekšā, bet pateicoties Dombrovska kunga uh, pasākumiem, kuru arī vēlāk pārvēlēja tauta, šī valsts ir atgriezusies uz ekonomikas izaugsmas ceļa. Un šeit mēs varam runāt par vairākām iespējām. Vai nu mēs streikojam uz ielām un protestējam, kā to varbūt piedāvā arotbiedrības, vai mēs sākam strādāt un mēģinam atjaunot godīgas politikas un to ievērošanu. Tāpēc mūsu grupa grib aicināt visas valstis labāk saprast situāciju, lai tās apzinātos, ka ir nepieciešami veselīgi pasākumi. Mēs vienkārši nevaram izmantot eiro vai starptautisko valūtas fondu kā kādus grēkāžus šajās situācijās. Šeit mēs runājam, protams, par strādājošiem, bet mēs runājam arī par 500 miljoniem eiropiešu, kam jāstrādā kopā. Mēs ceram, ka mēs strādāsim solidāri kopā ar padomu un citiem, lai iznāk no šos krīzes labā stāvoklī un arī, lai tiktu veikta ekonomikas pārvaldības reforma. runājot par ekonomikas savienību, jāsaka, ka šeit lietas nav verzījušās uz priekšu tik tālu, un kā vajadzētu, mēs pašlaik par to maksājam. Šeit mums būtu jāpiemēro kopienas metode un jāmēģina izvairīties no pagātnes kļūdām, kad dalību valstis varēja vienkārši atteikties no savas atbildības pārāk viegli. Padomei un parlamentam ir jāizlem par ekonomikas nosacījumiem, prasībām, kas visām valstīm jāpilda, nevis vienkārši jāpiešķir kaut kādi atvieglojumi vai atlaides mums ir jānodrošina, ka ir attiecīgas garantijas. Ir skaidrs, ka krīzes rezultātā mēs varam gūt no pagātnes mācības, un es ceru, ka visi to šeit saprot, un varbūt pozitīvā gaisotnē mēs atbalstam padomis lēmumu par Horvātijas iespējamo pievienošanos Eiropas Savienībai. Tas varētu notikt pēc dažiem mēnešiem. Uh, Un šī būs kā balva Horvātijai par visām tām pūlēm, ko valdība un Horvātijas iedzīvotāji ir pielikuši šajā procesā. Tā būs arī pozitīva zīme Eiropiešiem brīdī, kad ir radušās bažas par Eiropu, mums ir jāstrādā ar vēsu prātu, mums ir jābūt solidāriem, mums ir jāievēro cilvēktiesības, minoritāšu tiesības, cilvēku cieņa un tā tālāk. Visas šīs vērtības mums ir svarīgas, un šis ir laiks, kad tās ir īpaši jāizstāv. Laikā, kad globalizācija ir pāri visam un izskatās, ka izdzīvo tikai stiprākie. Ja mēs pārvarēsim visas šīs problēmas, tad mēs varēsim no šīs grūtās situācijas iziet vēl stiprāki. Es ceru, ka valstu pārstāvji un vadītāji ļaus šai vīzijai piebildīties arī realitātē. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākošais runātājs būs Mārtiņš Šulcs uz piecām ar pusminūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Ir uh, jāatcerās, ka ir bijušas arī smagākas krīzes. Es uzskatu, ka mēs e, nedrīkstam šeit lolot ilūzijas. Šī Eiropa padome ir e, vēsturiska, bet e, tā ir vēsturiska tāpēc, ka tā izšķir šīs savienības nākotni. Šonadēļ izlasīju kādu interesantu teikumu kādā uh, Vācijas uh, laikrakstā. Šis laikraksts raksta, ka tirgi neusticas Eiropas Savienībai, jo Tie vairs netic Eiropas Savienības rastajiem risinājumiem. Cilvēki Eiropā, pilsoņi un pilsonis Eiropā neusticas Eiropas Savienībai, jo viņi vairs negrib, lai valdības viņu vietā meklētu risinājumus. Mēs atrodamies ļoti smagā krīzē. Mēs esam Eiropas projekta uh, uzticības trūkuma krīzē, un katram ir tādas krīzes, kādas eh, šis cilvēks ir nopelnījis. Ir jautājums par to, vai mēs vēlamies eh, rast eh, drosmīgus risinājumus, vai arī mēs vēlamies vienkārši aiz gļievalības atteikties no jebkādiem risinājumiem. Es gribētu teikt, ka bieži vien risinājumi ir nepopulāri. Es vēlētos citēt kādu teikumu, par kura pareizību esmu pārliecināts. Mums nav vajadzīgs mazāk Eiropas, mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas. Mums ir vajadzīgs vairāk drosmes pārvarēt krīzi ar Eiropas līdzekļiem. Kāpēc mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas? Šajā padomē ir jādomā par divām lietām. Pirmām kārtām valstu un valdību vadītājiem ir eh, jānodrošina tīrzniecības nodrošināšana valstīs, lai nebūtu tā, ka tikai valstu un valdību vadītāji risina jautājumus. Pašlaik ir 43 uzņēmumi, kuru apgrozījums pārsniedz uh, tādas valsts kā Polija gada budžetu. Tas nozīmē, ka šo uzņēmumu vadītāji ir tikpat vai pat vēl spēcīgāki nekā Polijas premjers. Šie cilvēki lemj par eh, šo cilvēku likteni šajā kontinentā. Un eh, tāpēc mums ir jādomā par citiem jautājumiem, par eh, ko ir vienmēr jādiskutē. Mums ir jāatcerās, ka, piemēram, Ekofīna padomē ir ļoti precīzi jādomā par eh, reitinga aģentūru lēmumiem ir jāsaka, ka šie lēmumi iespējams nav saprātīgi, un tie, kas vēlas iegūt šo ekonomisko varu, mums ir īsti jāsaprot, kas īsti ir šie cilvēki, kas aiz viņiem stāv, kas īsti maksā reitinga aģentūrām par šādu reitingu izstrādi. Galu galā viņi nestrādā par algu, viņi vēlas iegūt kaut kādu labumu par eh, to, ka viņi aizstāv savu pārstāvāmo intereses. Ir jānodrošina valstiska, demokrātiska tirzniecība. To var darīt tikai esot vienotiem. To jūs varēsiet izdarīt tikai tad, kad jūs darbosieties kopā. Vieni jūs to nepanāksiet. Eiropā dzīvo 7,8% no visas pasaules iedzīvotājiem šajās 27 dalībvalstīs. Līdz 2050. Eh, gadam, saskaņā ar statistiku, vēl 4% dzīvo šeit. Pārējie šīs eh, pasaules iedzīvotāji neskatīsies tikai uz Eiropu. Ir ļoti spēcīgas ekonomikas uz šīs zemeslodes. Tās negaidīs, eh, kamēr Eiropa sadalīsies mazās daļiņās. Ja kāds domā, ka varēs uh, izdzīvot viens, ja tas mēģinās stāstīt šo renacionalizācijas politiku saviem iedzīvotājiem, tad tas īsti nesaprot, uh, kā darbojas pasaules konkurence. Mums ir jādomā par ekonomiku, par finansēm, par valūtas politiku. Mums ir jāapvienojās, jums, jums ir vajadzīga kopīga griba. Visspēcīgākā tautsēmniecība pasaulē, tai ir jābūt Eiropai, ir jānodrošina solidaritāte. Galu galā spēcīgi pleci ir daudz labāki par vājiem pleciem. Tas nozīmē, ka mums ir, piemēram, jārunā par finanšu darījumu nodoklī. Tad, kad es dodos uz lielveikalu un pērku piena paku, es maksāju PVN, bet, ja spērk kādu darījumu, tad, eh, vai kāds uzņēmums spērk kādu darījumu, tad nekas netiek maksāts. Tas ir nepareizi. Galu galā viss tas jau ir aprakstīts, visi līgumi mums ir uz galda. Vai nu mums tas izdosies, vai nu mums izdosies šād, panākt šādu vienotu Eiropu, mēs nedrīkstam šeit uh, vērsties pret citiem, paužot kā argumentus tikai savas jūtas. Mums ir uh, jādomā par to, ka Eiropas vienotība ir briesmās. Ja Eiropas Savienība izgāzīsies kā transnacionāls projekts, ja tas eh, sadalīsies vairākos fragmentos, tad būs runa par daudz ko vairāk nekā par politisku savienību. Ir jāatcerās, ka 20. gadsimta problēmas, kas šo kontinentu un visu pasauli iedzina šausmās, atkal atgriezīsies. Eiropas Savienība ir liela ideja, un tā ir jāizstāv. Prima di dare la parola all'onorevole